Dodu vārdu vicepriekšsēdētājai, augstā pārstāvē Mogherīnī kundzei. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlētos apsveikt jūs par to, ka esat ievēlēts Eiropas parlamenta priekšsēžā amatā. Un uh, tiešām esmu pārliecināta, ka mums būs lieliska sadarbība. In, uh... Bez tam vēlos pasvītrot vienu elementu, uh, ka es pilnībā piekrītu to, ko teica mans dra eh, draugi Patīgas eh, kundze un Karaca Pilts kundze. Eh, un pirmdien ar ārlietu ministriem mēs arī apspriedīsim jautājumu par situāciju Ukrainas austrumos un atgriežoties pie darba kārtībā esošā punkta. Es gribētu vispirms teikt, ka Eiropu un ASV vieno sena un dziļa draudzība. Es personīgi vienmēr esmu raudzījusies uz ASV ar lielu cieņu un apbrīnu, kā uz zemi, kur ik viens var sasniegt savus mērķus neatkarīgi no viņa uh, sociālās, etniskās izcelsmes. Tā ir uh, cerību, sapņu un iespēju zeme. Tā ir zeme, kas vienmēr ir bijusi lieliska tieši tādēļ, ka tā bijusi atvērta un vienmēr ir cīnījusies par cilvēku brīvību kā ASV draugs, es uzskatu, ka Eiropai ir jābūt nepārprotamai un skaidrai attiecībā uz pamatvērtībām, Un mēs noteikti nepiekrītām uh, ASV prezidenta Trumpa izdotajam rīkojumam, kas tika izdots uh, 27. februārī, tāpat kā daudz citi tam nepiekrīt. Šis rītojums pārēdz 90 dienu pagaidu aizliegumu ASV iebraukt ārvalstniekiem no konkrētām valstīm - Irāks, Sīrijas, Subans, Sudāns, Lībijas, Jebenas, Jemenas. Šis pagaidu aizliegums paredz arī 120 dienu ilgu pagaidu apturēšanu attiecībā uz jaunu bēgļu uzņemšanu. Tas nozīmē, ka jaunu bēgļi netiks uzņemti, kamēr ASV um, valsts sekretārs kopā ar uh, iekšliet sekretāru uh, nepieņems lēmumu atcelt šo aizliegumu. Tātad, kur ir tie pilsoņi, uz kuriem galvenokārt attieksies šis aizliegums? ASV valsts departaments vakar ir paskaidrojis, ka uh, Uh, Eiropas Savienības pilsoņus neskar šis aizliegums pat tad, ja viņiem ir uh, dubultā pilsonība kādā no septiņām uzskaitītajām valstīm. Bet es gribētu skaidri arī pateikt, ka tas neizmaina mūsu kopējo nostāju attiecībā pret šo prezidentu rīkojumu. Es jau pēdējās dienās esmu skaidri noformulējis, kāda ir mūsu pozīcija nevienam nedrīkst liekt izmantot viņa vai viņas tiesības atkarībā no viņu dzimšanas vietas, reliģiskās piedrības vai etniskās piedrības. Tas ierakstīts mūsu konstitūcijās, gan Eiropas valsts konstitūcijās, gan ASV konstitūcijā. Tas ir tas, kas mēs esam, tā ir mūsu identitāte. Eiropas vēsture mums ir mācījusi svinēt katru reizi, katru brīdi, kad sienas tiek nojauktas un tiek būvēti tilti. To mēs mācāmies arī no mūsu traģiskās vēstures, un mēs eh, no traģiskās vēstures esam secinājuši, ka ik viens cilvēks pirms ir persona, kuram ir savas tiesības un brīvības. Es personiski uzskatu, ka ir ļoti žēl, ka šis rīkojums tika izdots tieši 27. janvārī, kas ir holokausta upuru piemiņas diena. Tā ir diena, kad mēs visi pieminam miljoniem ebrejus, uh, ko nogalināja nacisti, un vienlaicīgi mēs arī um, pārdomājam to, kā labāk nodrošināt kopumā cilvēku tiesības un viņu iespēju uh, baudīt savas tiesības. Lielākā daļa no bēgļiem bēg no teroristu grupām, viņi ir terorisma upuri, un bez tā, ka viņi ir bēgļi, šie cilvēki, vīrieši, sievietes, bērni, katrs ar savu personisko stāstu un sapņiem un rētām, kas gūtas šajos konfliktos. Viņi vēlas būvēt nākotni, gan savu valstu interesēs, gan pašu interesēs, jo viņu izcelsmes valstu sociālā atzimšana ir atkarīga tieši no šiem cilvēkiem, no bēgļiem. Tādēļ Eiropas Savienība nesūtīs atpakaļ nevienu, kuram ir tiesības uz starptautisko aizsardzību. Tas būtu amorāli, netaisnīgi, nelikumīgi un tas arī nebūtu mūsu interesēs. Jo šādi pasākumi eventuāli var vēl vairāk palielināt spriedzi gan starp tautām, gan valstīm. Kad es saku starp tautām, es domāju arī starp tautām mūsu sabiedrībā, un manī bažas eh, rada tas, ko es vēroju ASV, tādēļ eh, cieņ, esmu aicinājusi ASV prezidentu pievērst uzmanību tam, kas notiek viņa valstī. Tikai cieņa un sadarbība var padarīt situāciju drošāku, un tikai tas var palīdzēt mums tikt galā ar dažādajām krīzēm pasaulē. Tas ir tas veids, kā mēs strādājam Eiropā. Mēs strādājam kopā ar valstīm, kas piedzīvo krīzi, un ar valstīm, kas ir krīzes skarto valstu kaimiņi. Varbūt, eh, ka Trumpa rīkojums eh, rada tādu pagaidu ilūziju par to, ka jautājums tiek atrisināts, bet ilgtermiņā tas radīs eh, tikai vairāk naida. Mums ir jāveido kopēji tilti. Eiropas Savienība būs partneris visām valstīm reģionā, neatkarīgi no viņu pilsoņu reliģijas. Šīs valsts var uz mums paļauties, un mēs turpināsim būt arī partneris un atbalsts visiem tiem pasaulē, kuri tic starptautiskajai sadarbībai, cilvēktiesībām un tiesiskumam. Tieši tādēļ Eiropas Savienība ir lielākais donors pasaulē, sniedzot atbalstu Sīrijas tautai un kaimiņu valstīm ar vairāk nekā 9 miljardiem eiro, ko esam investējuši kopš kauju sākuma Sīrijā. Līdz šim ASV un Eiropas Savienība ir cieši sadarbojušās arī ANO samitā bēgļu jautājumos, kas notika Ņujorkā, jo globālajai problēmai ir nepieciešams globāls risinājums. Tik uzņemtas saistības, lai aizsargātu bēgļus un cīnītos uh, pret naidu kurināšanu at, pret bēgļiem. Eiropas Savienība vienmēr ir gatava sastrādoties ar jauno ASV administrāciju, risinot šos jautājumus, kā arī turpinot iesākto un panākto. Un Tie ir galvenie uh, elementi Eiropas Savienības sadarbības politikā, sākot no klimata pārmaiņām līdz Inā, I, Irānas uh, līgumam, kā arī atbalstu jaunai ANO sistēmai un um, brīvai tirzniecības sistēmai. Balstoties uz to, mēs strādāsim ar ASV administrāciju kā ar partneriem, izrādot savstarpēju cieņu. Tas ir veids, kā strādā Eiropas Savienība, tie ir mūsu pamatprincipi, pamatvērtības un mūsu interese. Un es domāju, ka mums ir zināms pienākums gan attiecībā pret mūsu pilsoņiem, gan arī partneriem, gan reģionā, gan visā pasaulē - saglabāt savas vērtības, savu identitāti un izrādīt uh, drosmi un spēku. Grazie. Liels paldies vicepriekšsēdētājiem. Tagad eh, dosim vārdu Eiropas Tautas partijas eh, vadītājiem Vēberkungam. Parlaments prezidents. Priekšstādātā kolēģi. Tēma ir eh, ceļiem ierobežošana, iebraukšanas ierobežošana, bet mēs zinām, ka runa ir par daudz ko vairāk. Atbalstām Agrīni kungs, kungs sacīto, to, ko viņš sacīja komisijas vārdā. Tiešām ir runa par daudz ko vairāk. Mēs, protams, respektējam Trumpu kā demokrātiski ievēlētu prezidentu. Mēs vēlamies sadarboties eh, atbilstoši mūsu kompetencei nepieciešams eh, celt tiltu starp abām valstīm. Ir jāspēr, ka viņš ir demokrātiski ievēlēts. Ja Trumps eh, saka, viņš cīnās pat nelegālo migrāciju, nu tad mēs esam viņa pusē. Tad, kad viņš saka, mēs cīnāmies pret islāma teroristiem, tad arī mēs, arī šajā teizē esam viņa pusē. Un pēc sarunām ar Terēzu Mēju Un um, arī uh, pēc telefona sarunas ar uh, Merkels kundzi viņš apliecināja savu uzticību NATO. Tas ir ļoti labi. Bet, nu, š, š, te lūk, um, Trumpa izteicieni pēdējās nedēļās mūs nepārliecina. Jo sevišķi pēdējās dienās. Kolēģi, Amerika ir um, brīvības zeme. ASV ir imigrantu zeme. Tāda aina man kopš jaunas jau bijusi galvā par uh, ASV, nu, tagad. Uh, izteikt uh, šaubas par atsevišķām valstīm un redzskām kopienām un uh, liektām iebraukšanu, un tas uh, nepalīdz tātad miera situācijas uzlabošanai pasaulē. Un, ASV man alaž arī ir bijusi brīvā tirgus zeme, brīvās tirgus ekonomikas zeme. Nu, tagad ASV prezidents mēģina apšaubīt arī šos aspektus TTP, um, klusā okeāna valstu vienošanos, tā tas viss tagad tiks norakstīts. Es domāju, ka mums jāsūt skaidrs uh, signāls, tad bija paredzēts šo līgumu parakstīt, bet uh, tagad tas izkāzīsies. Un Asiems kundze aicina ņemt vērā sarunas ar Japānu, Meksiku un citiem. Mums jārunā par uh, brīvo tiesības līgumu stiprināšanu. Mēs to vēlamies. Minēšu vēl trešo piemēru, ko man saistās ASV. ASV nalaši saistījusies ar zemi, kas ievēro pamatiesības, cilvēktiesības, kur par to um, cīnās un kur tā sargā. Nu, un arī to tagad uh, Trumps liek apšaubīt. Un viņš ir divas, uh, um, devis uh, brīvrīcības savām iestādēm, saviem uh, darbiniekiem to, to apšaubīt. Ja uh, valsts uh, šos uh, principus apšaubta, valsts kļūst par pārkāpēju, un to nedrīkstam pieļaut. Mums par to ir jāizsakās. Uh, Tiek pieminēts par to, kā es vēl nominēju šavu, savu vēstnieku. Farēģis kungs par to izteicās arī. Un viņš uzskata, ka Brexits ir tikai sākums un ka tam sakos viss pārējais. Un, un, es nezinu, cik tā lielā mērā neatkarīgi tā, tā ir Liebetānija, ja tā dodas uzreiz pēc tam pievēlēšanas uz uh, ASV. Nu, labi, viņi laikam vairāk grib atkarīgi būt atkarīgi no ASV, nevis no Veselas, bet labi. Uh, Tagad eh, mums ir jāsveic jaunais vēstnieks no eh, ASV, kurš apšauba eh, Eiropas Savienības vērtības, kurš apšauba mūsu vienotības. Domāju, ka šādu personu mums nevajadzētu akreditēt. Ar šādiem partneriem, dāmas un kungi, mēs nevaram sa sastrādāties. Un, kolēģi, mums ir jācīnās par savām interesēm. Ja mēs to nedarīsim, tad Eiropa kļūs vājāka. Eh, jaunais prezidents ASV eh, nostāja pirmajā vietā, ASV eh, first, tā teikt. Viņam ir čel, viņš uzskata, ka Ķīna ir viņa lielākais konkurents. Viņš vēlas, lai Eiropa tiktu vainot, lai Eiropa tiktu sadrumstalot. Un tādēļ turpmākajās nedēļās, mēnešos un gados mums jābildas principāliem jautājumiem. Kā tad mēs varēsim sadarboties, vai mēs varēsim stāvēt plec pie plec kā līdz šim? Dāmas un kungi, un neiebilstiet vēlos sacīt vēl lūko. Ja mēs um, Atceramies, kāda ir ASV vēsture, kāda ir apvienotās karalistas vēsture. Tad man nāk prātā divi tāds pilkvārdi - Roosevelts un Čērčils. Personas, politiķi, kas eh, um, nenogurstoši cīnījās par brīvību, pret totalitārismu, pret um, nacionālismu. Mm. Nu, nu, tā vietā, lai cīnījās par nacionālo egoismu, viņi cīnījās par, par, eh, cīnījās par vērtībām. Reigans un Tečere kopējiem spēkiem nospieda ceļiem komunismu, uh, uzturēja NATO. Viņi domā, kas ir uh, termiņā svarīgākais pasaulē, nevis pašiem. Un abi šie, šie pāri, ko es aprakstīju, ir cīnījušies par brīvību šajā pasaulē. Un es vēlos, lai mēs, mēs tam turpinātu. Un tagad uh, Trumps un, un Meija, nu, diemžēl. Uh, iestājas par nacionālo egoismu, par nacionālo tiesību aizstāvēšanos par brīvību pasaulē. Dāmas un kungi, pasaule fundamentāli mainās. Mēs piedzīvojam tiešām būtiskas izmaiņas. Un tādēļ mēs eh, aicinām valetā piekdienā sūtīt skaidru, spēcīgu signālu. Tuska kungs savā vēstulē to jau aprakstīja. Ja Eiropas Savienība nedrīkst kļūt par ASV protektorātu. Lapēna saka, ka tas jau ir noticis. Es domāju, ka mums vēl etā būtu jāpierāda, ka mēs joprojām esam spēcīgi un esam gatavi aizstāvēt savas vērtības. Paldies! Grazie, onorevole Weber. Ora la parola per il gruppo. Paldies, un tagad sociāldemokrātu grupas vārdā Pitēla kungs, liels paldies priekšsēdētāji. Runāsim atklāti, daži no domāja, ka uh, Trumps būs tikai joks, nu tāds uh, izsmiekls. Taču mēs redzam, kas notiek. Un nevajadzētu viņu novērtēt par zēmu. Mēs esam jau vēsturē daudz kārt daudz cilvēkus par zemu novērtējuši un redzējām, kā viņi pārvērtās par diktatoriem, kā viņi uh, izraisīja kārus un lejasins. Kā pareizi teica arī Mogherini kundze, e, mēs esam draugi ar amerikāņu tautu, mēs par to vispār nediskutējam un tas mums ir ļoti svarīgi. Mūsu jūtas un šīs labās attiecības ļoti būtisks, un tāpat mums ir ļoti svarīga Amerika, e, svarīgs Amerika, Amerikas Savienotās valstis, gan vēsturiski, gan arī, kas tās ir tagad, bet tieši tāpēc tas ir vēl jo sāpīgāk pieņemt zināšanai, uh, šādus rīkojumus un priekšlikums, ar ko nāk klajā Trumps. Tā ir, tas ir uzbrukums Eiropas civilizācijai, pamatiesībām, ir jāsauc lietas īstajā vārdā Manfred. Travelbanā braukšanas aizliegums uh, ir vērsts tikai uh, attiecībā uz dažu valstu musulmaņiem. Tam nav nekādas sakars ar cīņu pret terorismu vai robežu aizsardzību. Tā ir demagoģija. Dažus aizliedz, citus nē. Un tad uh, viņi, viņš izvēlas vienkārši tos, ar ko viņiem nav biznesa attiecības. Ir jārunā ļoti skaidri, Manfred, pilsoņi vēlas skaidru valodu dzirdēt. Šis ir uzbrukums patvērumam un patvērumu tiesībām. Tas ir uzbrukums, kas nāk vēl ar citām lietām, ar šo mūri, ar, uh, uz Meksikas robežas starptautiskās attiecības ar Latīņu Ameriku degradējas, pasliktinās, tas viss uh, uh, tiek kā inficēts ar vīrusu, un arī uh, avio kompānijas es aicinu nepadoties un, lū, un uh, neatsakiet iekāpšanu tiem valsts piedarīgajiem, kas ir no valstiem, kuru tagad, eh, kuriem ir liekta iebraukšana ASV, taisnība Džulaininam un Vēberam sakot, ka jā, iespējams, ka šis vēstnieks, jā, nav eh, īpaši laba ideja, tad kā mēs varam atbalstīt tādu vēstnieku, kura mērķis ir iznīcāt Eiropas Savienību, un tos arī sāku Meija kundzei un apvienotāju karalistei. Uh, Godātā meikundze, apietos karalists valdība lūdzu nespēlējiet rojas zirga lomu, lai iznīcinātu Eiropas Savienību. Un vēlos arī norādīt uz to, ka būtu ļoti labi, ja dalība valstis arī atsauktu savus vēstniekus un konsultētos par to, kas notiek ASV. Tas būtu arī simbolisks žests, tas būtu arī ļoti labi, ja Eiropā, tad, kad uh, šī tendē, ka vienkārši netiktu uzaicināts Trumps. Tāpat kā vicepriekšsēdētāja Mogherīnijas arī iestājos par sadarbību. Taču, kamēr Trāms nemainīja savu nostāju, Eiropas eh, durvis var tikai un vienīgi palikt ciet. Paldies! Un tagad ēkā e ir vārdā godētais kamakums. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Atbilstoši NATO institūta pētījumām, uh, eh, kas ir arī domnīca. Kopš 1975. gada neviens amerikānis nav ticis nogalināts uh, ASV teritorijā, uh, ko būtu, tad, nu, nu, ši, tā, šo slepkavības nav paveicis neviens, uh, kurš būtu izcēlies no septiņām minētajām valstīm. Uh, Un tas ir patvaļīgs aizliegums, kas skar ne tikai musulmaņus, bet arī kristiešus, kuri bēg uh, no izrēķināšanās un kara. Un šis vēstījums patiesībā ir pretrunā ar uh, to, ko mēs saprotam ar labu musulmani vai labu kristieti. Patiesībā šis rīkojums um, tikai uh, nāk par labu Daešu un ISIS, jo Tad, kad eh, viņi rekrutē um, jaunas musulmaņu sievietes un vīriešus, kur ir zaudējuši uzticību uh, savas izcelsmes valstu valdībām, tad viņi tieši var izmantot šo rīkojumu vai šo faktu kā argumentu. Un tagad, jā, prezidents saka, viņš dara to, ko solījis. Tas mums ir jāakceptē. Šis prezidents, viņa prioritātes, viņa rīcība politika ir sekas ne, arvien pieaugošai neapmierinātībai, ko varam atrast ne tikai Amerikā, Āfrikas kontinentā, bet arī daudzās mūsu valstīs. Vēlētāji ir zaudējuši uzticību vadošajiem politiķiem abās Atlantijas okeāna pusēs, un cilvēki vairs netic, ka kāds viņus ir gatavs uzklausīt un sadzirdēt. Vē, tie ir vēlētāji, kurus piesaista vienkāršot risinājumu, ko piedāvā uh, politiķi, kas atrodas politis, uh, politiskā spektra uh, ekstremālajos, gal, uh, ekstremālajos mm, pusēs. Un es domāju, ka ja migrācijas un patvērumu politikas uh, tiek eh, uzskatītas uh, par veidu, kā izrādīt līdzcietību, uh, nevis um, īstenot tiesiskumu, tad es domāju, ka līdzīgi notikumu gaita varētu notikt arī Eiropā. Ik reizi, kad valdošais politiķis um, atbalsta šādus aizliegumus, un ikreiz, kad mēs viņus noraidām kā populistus, tas tikai parāda to, ka mēs neesam spējīgi piedāvāt ticam alternatīvu. Pagaidām, neatkarīgi no tā, ko mēs domājam par ASV prezidentu patreizējo rīcību politiku, pavaicāsim sev, kas ir iedarbīgāk. Vēs diplomātisks prāts vai dedzīga un kārsta uzstāšanās pret šie rīkojumi, tos neatbalsta kongress senāts, tie ir patvaļīgi. Šie rīkojumi nepadarīs Ameriku atkal varenu un lielu, bet gluži pretēji, tie tikai vājinās mūsu transatlantiskās attiecības. Un jāsaka, ka draugi ir tieši tie, kas eh, pievērsīs uzmanību saprātām un prātīgumam, nevis dusmām. No Labdien visiem! Un tagad vērts Ferhofstad kungam no Aldis. Has end his intervention and uh... Kamil kungs uzsāk šo diskusiju, bet es tā īsti nesaprotu, Kamil, Kamil kungs, no jūs sacītā vienu lietu. Jūs sakat, jā, no vienas puses eh, nekas nav noticis. Un pēc tam pēc tiem teikumiem jūs sakat, bet tas mums jāpieņem, jo, jo viņš ir ievēlēts prezidents. Nu, nē, ja viņš ir ievēlēts prezidents, tad un tā viņš nedrīkst eh, stāties eh, pretī cilvēku tiesībām, cilvēku un vērtībām, Amerikas vērtībām, pat ja viņš ir eh, ievēlēts prezidents. Un jāsaka, ka viņam nav vairākuma atbalsta. Tātad paplārā balsojumā viņš ne, neguva virsroku. Viņam ir jāklausa tiesiskuma balsī likumam. To es vēlējos uzsvērt sākumā. ASV daži saka, nu jā, ziniet, tas var uzlabot drošības situāciju, bet tās taču ir tīrākās muļķības. Jūs dzirdējāt skaitļus. Kopš 75. gada ASV uzbruku, uzbrukumi, ko veika ter teroristi, to veic cilvēki no trīs valstīm - no Libānas, Saudārābijas un Eģiptes. Nevienu no šīm valstīm sarakstā iekļauta nav. Tur ir septiņas valstis. Nu, ne, neviens eh, no šīm valstīm kopš 75. gada ASV kā terorists nav ieradies. Tā kā tā ir tīra diskriminācija. Un diskriminācija plašākā kontekstā. Jo te nav runa tikai par eh, cilvēku reliģisko piedarību. Un te tiek lietas ūdens uz populismu un nacionalismu un dzirdamām. Un to lūk dara Trumpa administrācija. Un te nav runa tikai par to, par to ka viņš Šarāšu kungu iecēlas tā kā savu runas vīrušā plenāršēdē. Bet arī tas, ka Malauka kungs tad ir nominēts kā vēstnieks, tas ir varbūt svarīgāks vēstījums, un kas vēl jāpaturprātā Stīvs Penons, kas tagad ir Nacionālās drošības padomas loceklis ASV. Vīrs, kurš atklāti saka, ka mēs vēlamies eh, sekmēt um, labējo politisko kustību visā pasaulē. Mēs vēlamies atbrīvoties no Eiropas Savienības, vēlamies um, um pielikt punktu Eiropas Savienībā, un te lūk uh, ir šis piektās kolonas pārstāvis šeit, jo parāžu kungs uh, piekrīt Banānu kungam, viņš uh, piekrīt uh, viņu uzstādījumiem. Arī viņa sapnis ir redzēt, ka kādu dienu Eiropas Savienība sabruks. Kolēģi, tas ir milzīgs risks um, likt uh, savu naudu, tā teikt, uz nacionālismu un populismu Eiropā. Esam pagātnē ar to saskārušies. 20. gadsimtā mēs esam redzējuši, ka kā cilvēks spēlē šī, šo nacionālismu kārti, populismu kārti, viņi domā, ka tas ir viņu, viņu valstī labs iznākums, un tā rezultātā ir piedzīvotas ne, neiedomājamas zvērības. 20 miljoni parāžu kungs, tāda bija nacionālisma um, cena cilvēku dzīvi valūtā, un uh, Eiropā nav nevienas ģimenes, kur, kur vai nu vecvectēvs, vectēvs vai vēl kāds cits piedarīgais nebūtu kritis par upuru nacionālismam un populismam. Un tieši tādēļ ir arī izveidota Eiropas Savienība, lai pārvarētu šādu domāšanu, lai mēs kļūtu par miera un starpības kontinentu. Un ko es tagad redzu? ASV prezidents. Nu, parasti tie ir izcili politiķi. Freds uh, Rūsvārds, piemēram, viņš vēlējās būt bijās pasaules līderis. Un tagad es eh, redzu, kā ASV prezidents vēlas kļūt par līderi cīņā pret brīvo pasauli, pret solidaritāti un iecietību. Mēs esam piedzīvojuši eksistenciālu brīdi, mēs esam nākuši tādās eksistenciālās krustelēs Eiropas Savienībā. No vienas puses mums ir autokrāts Putins, kas vēlas cīnīties pret Eiropu, no otras puses ir Trumps, eh, kurš ir populists, kurš arī vēlas mūs eh, sagraut radikāli islamisti no dienvidiem mums uzbruk, un lūk, te pa, pa kreisi starp mums sēž cilvēki, kas vēlas mūs sajot no iekšienes. Mums ir arī, ko es jā, jādara tikai viena lieta. Mums ir jābūt vienotiem, un mums jādod pretspērs kopā kā Eiropas Savienība. Un es ceru, ka valetā būs ne tikai tāda vēstulīte vien, ko es sapcīt atbalstu. Tas, ka kunga, Tuska kunga vēstuli nav, nav slikta, bet es ceru, ka secinājumi būs daudz tālākajoši. Es ceru, ka reiz pēc visām reizēm Eiropas līderiem būs. Uh, iekšā stāties, stāties plec pie pleca ar mums, ar uh, deputātiem un kopējiem spēkiem. Mēs varēsim stāties pretī nacionālistiem, kas vēlas mūs sakrāt. Paldies! Vārds Zīmers kundzei. GUE NGL vārdā. Ego, Leila Parola. Jā, vielen, vielen dank. Mēs paldies. Šī nav nec pirmā, nec uh, pēdējā reize, kad mēs šeit runājam par ASV e politiku, par uh, Trumpa valdības politiku. Un Magrīna kundze, es teicu, pateicos jums par to, ka jūs arī norādījāt, kāda, kāda te ir, teiksim, saspēle, kādā brīdī Trumps nāca klajā ar savu rīkojumu par musulmaņu pilsoņu iebraukšanu ASV 22. 23. janvārs, un, un tā ir tāds zīmīgs datums. Un es domāju, ka tā ir tāda Trumpa sistēma. Arī uh, demokrātiski ievēlēt deputātu Šumeram, viņš, viņš saskārās ar uh, ierobežojumiem un, un, un te nu mēs redzam, kas notiek, ja cilvēki cieši pēc savas ticības dēļ, viņi nevar iebraukt uh, kādā teritorijā dēļ sav, savas piedarības un, uh, un uh, Trumps uzveic kā tāds slikts aktieris. Par to mums jāturpina runāt. Bet jāpadara arī skaidrībā ka ja mēs vēlamies pierādīt, ka mūsu sistēma, Eiropas Savienība, var ko stādīt tam um, pretī, tātad šādai, ka mēs varam stāties pretī šādai cilvēku um, neapdomībai, mums jāpierāda, ka mēs esam uh, labāki. Mēs esam redzējuši Trumpa tvītu arī attiecībā uz to, ka Eiropas uh, Savienība ir drošs uh, patvērums migrantiem un teroristiem. Un, bet tā taču nav. Mēs to varam pierādīt, un mēs aizstāvam savas vērtības un mums jāstājas pretī šādiem Trumpa apvainojumiem. Mums jāparāda, ka mūsu migrācijas politika ir solidāra. Un ka cilvēki, kuriem pienāks patvērums, ka mēs tos ne, neuztveram kā tādus um, pabieris uh, vai, vai potenciāli apdraudējumu, kā potenciālos uh, noziedzniekus, bet ka mēs tomēr uh, paliekam uzticīgi savām vērtībām un tās aizstāvam. Pēc uh, kāra 45. gadā dzimumā demokrātija Eiropā. Jā, bēgļi, kas tajā laikā pie um, sabraukuši Eiropā pateicoties uh, slēkovībām un, un zērībām, ko pastrādāja nacionāla sociālisti no Vācijas, ja tolaik uh, šie bēgļi netiktu uzņemti Eiropā, kur tad mēs būtu šodien? Ja nacisti būtu guvuši virsroku, kur mēs būtu? Un tieši tādēļ mēs nevajadzētu ielaisties šādās spēlītēs. Uh, Un, un eh, ne tikai izteikties eh, pret šādiem pavērsieniem, bet jāpierāda, ka mēs varam rīkoties labāk. Un ka mēs esam gatavi arī sadarboties ar ASV pilsoņiem, kas ir gatavi pievienoties mūsu vērtībām, arī tas jāpierāda. Un tas, kas man devis arī pēdējās dienās, ir tas, ka uzreiz eh, pēc šī rīkojuma parakstīšanas un tu, turpmākajās dienās visur pasaulē, un jo sevišķi pašās Amerikas Savienotajās valstīs, uh, Tūkstošiem simtiem tūkstoši sieviešu izgāja ielās un protestēja pret, pret šād, šādām vērtībām. Arī te ir. Arī runājot par uh, cilvēku tiesībām, tad nav runa tikai par, par sieviešu tiesību ievērošanu, runa par uh, visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu ticības, no izcelsmes, tā tā par to ir runa. Un uh, tas arī mums jāaizstāv. Mums jāatcerās par cēmpumu viņa ideoloģiju. jādomā par drošību. Protams, jāatcerās arī, ka ASV kodola arsenāls, un eh, mēs nezinām, ko viņš ar to vēl darīs. Paldies! Grazie, onorevole! Paldies! Vērts kā Kellers kundzei zāļo vārdā. Thank you! Paldies, priekšsēdētāji! 45. ASV prezidents paver jaunu lapusi ASV un demokrātijas vēsturē. Un, teiksim, skaidrs šis aizliegums attiecībā uz septiņu valstu pilsoņiem nav nekādā mērā saistīts ar drošību, bet mm, nepārprotami tas ir, tā ir diskriminējoša rīcība, kas vērsta pret musulmaņiem. Tā ir vērsta pret cilvēkiem viņu reliģijas dēļ. Un kurš būtu varējis iedomāties, ka tādas lietas notiks? Kurš būtu varējis iedomāties, ka šīs brīvības, ko mēs uztura, uztveram par pašsaprotamām, ka tās var izgaist tik ātri? Acīm redzami tā mirst liberālā demokrātija, tā ātri pagaist ar uh, rīkojumiem. ASV balstīja sevi uz reliģijas brīvību. Tas bija viens no viņa dibināšanas stūrakmeņiem, un tā balstās uz imigrācijas šo parādību. Bet visas tiesības, brīvības, ko uzskatām par pašsaprotamām, patiesībā tādas nav. Par tām vienmēr ir jācīnās, Par tām ir jācīnās ikdien. Demokrātija nevar vienkārši ierakstīt konstitūcijā un tad tā būs. Nē, šī demokrātija ir jāaizstāv katru dienu. Tas pats arī par cilvēku tiesībām. Pie tām ir jāstrādā. Eiropā mēs esam lepni par to, ka dzīvojam miera, demokrātijas un tiesiskums savienībā. Mēs aizstāvam cilvēku tiesības Eiropā un pasaulē, bet vai mēs esam darījuši pietiekam, lai nodrošinātu šīs vērtības? Vai arī mēs neierobežojām piekļuvu šīm tiesībām uz savām robežām, būvējot uh, žogus? Un vai, piemēram, arī šeit parlamentā nav cilvēku, kuri diskriminē citus pēc viņu izcelsmes vai reliģijas? reliģiskās piedarības. Un ko mēs daram šajā sakarā? Ikvienam no mums, ieskaitot dalību valstu valdības, ir skaidri jāpasaka, kurā pusē viņi atrodas. Vai mēs atrodamies naida un sienu pusē, vai mēs atbalstam demokrātiju. Es domāju, mums ir jāveido Eiropa stiprāka un tādēļ ir jārīkojas kopā, lai atrisinātu ekonomikas krīzi, kas ir novedis pie tik liela bezdarba līmeņa starp jauniem cilvēkiem. Mums ir jāsaskaņo savu ārlietu politiku un mums ir jābūt vadošajiem starptautisko tiesību jomā. Mums ir jāpalielina mūsu ietekme ANO un arī attiecībā uz klimatu pārmaiņām. Padarīsim Eiropu par pretstatu Trumpām, kur cilvēktiesības, tiesiskums un dāsnums ir valdošie. Nodrošināsim taisnīgumu un līdzjūtību un raudzīsim, lai mēs par to ne tikai runājam, bet arī rīkojamies atbilstoši tam. Brīvības statuju reiz Francija dāvināja savai jaunākajai māsai Amerikai. Es domāju, mums ir jāuzbūvē vairāk šādu brīvības statuju un jāuzstāda Lesbosā, Lampedūzā, kur cilvēki ierodas ar lielām cerībām un vienlaikus arī bailēm. Būsim Eiropa, kas aizstāv tos cilvēkus, kur cīnās par savām un citu tiesībām neatkarīgi no viņu nacionālās piedarības, reliģijas eh, vai eh, seksualitātes. Eiropai ir jāveido un jābūvē tilti, nevis sienas. Paldies! Grācie! Pateicos! Vārds Farāžkungam, FDD vārdā. Prego. Thank you. Well, I... Paldies! Es redzu, ka jūs visu šo pēcpusdienu esat saskumuši, un, protams, notikuma gaitā ASV pēdējās nedēļās ir šokējuši jūs. Varbūt jums ir taisnība, bet kas tad te notiek? Eh, ka, ja kāds, piemēram, tiek ievēlēts amatā un nedēļas laikā ir pateicis, ka viņš uh, darīs to, ko solījis saviem vēlētājiem, tā ir reāla demokrātija. E, piemēram, Eiropā mums ir nevēlēti komisāri kā Mogherini, un uh, viņiem ir uh, vienpersoniskas tiesības ierosināt likumdošanu. Un tad tas jūs šokē, ka patiesi ievēlēts demokrāts dara to, ko viņš ir solījis. Aicinu respektēt Eiropas parlamentu, kā arī komisāra institucionālās eh, pilnvērs, un eh, mums tas ir jādara ne tikai izrādot komisiju institucionālo cieņu, bet eh, arī attiecībā uz vicepriekšsēdētāju un uz augsto pārstāvi Magarīnī kundzi. Paldies! Labi, bet eh, izrādot institucionālo cieņu pret taisnību, varbūt jūs man piekritīsiet, ka Eiropā likumus veido nevēlēta komisija, un komisijai ir. Um, likumdošanas, iniciēšanas tiesības. Un ja tas tā nav, tad jūs varat mani mest ārā šodien. Jā, mums. Gudētais Harāškungs, es tikai vēlos un aicinu jūs izrādīt cienpilnu attieksmi. Paldies! Lūdzu, jūs varat turpināt. Oh, Jā, es izrādīšu cieņu, bet varbūt arī jūs varētu to izdarīt attiecībā uz tās politiskās pārtījas līderi, kas, vi, kas uzvarēja 2014. gada vēlēšanās. Man šķiet, ka ar visu anti-Trumpa retoriku, kas nāk no visiem stūriem šeit, es domāju, ka mums ir jābūt, jāsaprot, ka Eiropas projekts ir pretamerikānisks. Trumpu motivē vēlme aizstāvēt ASV no islāmistiskajiem teroristiem, bet kas notiek šeit un kas notiek Eiropā, jūs ar aplastām rokām uzņemat šādus cilvēkus savās mājās bet lūdzu uz brīdi paraudzīsimies uz faktiem, bez histērijas. Donalds Trumps ir paņēmis septiņas valstis, ko identificējis iepriekš prezidents Obama, kā uh, tādas, kas rada apdraudējumu ASV. Un Trumps ir pateicis, uh, ka viņš dod 90 dienu laika, lai izvērtētu šos apgalvojumus. Bet ko jūs, Ferhofstadt kungs un pārējie darījāt šo? Kur jūs bijāt, kad Obama 2011. gadā aizliedza Irākas pilsoņiem pusgadu iebraukt ASV? Kādēļ tad es nedzirdēju kritiku nec no jums, nec no komisijas? Tāpat arī Saudarābija, Bahreina un citi, kuri ir atteikušies uzņemt kaut vienu bēgli no Sīrijas, kāpēc jūs nevēršties pret viņu, te, tām valstīm? Un kā var būt, ka holokausta piemiņas dienā pagājušajā piekdienā neviens no jums nekritizēja tos 1600 kuri neļāva Izraēlas evrejiem iebraukt savā valstī pat savos, savā svētku laikā. Varbūt, ka mums vajadzētu būt nedaudz konstruktīvākiem un konsekventākiem. Mēs visi sakam, ka mēs esam demokrāti šeit, un šī ir iespēja jums to pierādīt. Uzaicināsim prezidentu Trumpu atbraukt šeit uz Eiropas parlamentu, un es domāju, ka jūs kā demokrāti piekritīsiet, ka mums nepieciešams atklāts dialogs ar jaunievēlēto ASV vadītāju, kurš ir visietekmīgākais cilvēks pasaulē. Un ja jūs to noraidat, tad jūs pierādat, ka jūs esat antidemokrāti, par kādiem es jūs vienmēr esmu uzskatījis. Paldies! Grācija, honorevoli. Paldies, Herhofstad kungs. Un tagad vārds de Grāfa kungam, ENF vārdā lūdzu. President, Mr. Priekšstādātāji, Tuska kungs eh, nesen sacīja, ka ASV Eiropas Savienībā ir tikpat liels eh, draudz kā Krievija un Islāma valsts. Vai tas, ka kungs gadījumā nav ciets no panikas laikmisē? Es domāju, ka šā, šī tēze ir tik tālu no patiesības, cik vien var būt. Prezidents Trumps ir pamatot ieviesis pamat, pagaidu aizliegumu iebraukt valstī, vairāk valsts piedarīgo um, pārstāvjiem. Tātad šis valsts jau Obamas kungs ir identificējis kā tāds, kas sastāv risku ASV drošībai. Mums arī vajadzēja uzlabot tātad robežu drošību un kontroli, un es domāju, ka viņi pieeja pilnīgi pamatoti. Mēs ciešam no tā, ka mums nav adekvātas robežu kontrolas. Esam cietuši no teroristu uzbrukumiem Briselē, Parīzē, Necā, Berlīnē. Daudzie cilvēki ir zaudējuši dzīvības tā rezultātā vai eh, smagi cietuši. Trumps ir nosaucis Eiropas eh, Savienību par bārdaku, un tā ir taisnība. Un es domāju, ka šī vēršanās pret Trumpa kungu ir vienkārši liekulība. Farāģis kungs to pamatot norādīja. Kur tad mēs bijām ar saviem protestiem? kad Izraels ar eh, pilsoņiem cieta no liekumiem iebraukt eh, šajās pašās islāma valstīs, kuras pret kurām vēršas ASV. Mums vajadzētu kaunēties, eh, ka mēs apdraudam mūsu pilsoņu dzīvības tādēļ, ka nesam spējuši adekvāti ieviest Eiropas Savienībā robežu kontroli. Es aicinu Tuska kungu un komisiju sekot Trumpa kunga piemēram un atjaunot nacionālās robežu kontrolas izmest no Eiropas džihādistus, ne tikai tos džihādistus, kas nāk no septiņām valstīm, ko pieminējis Rampkungs, bet no visām pārējām. Un uh, mums jātiek vaļā no šā nelegālā migrācijas viļņa Eiropas Savienībā. Prego. Lūdzu. Thank you. During Nigel Farage's speech, a member of the... Farage kunga runas laikā Leiboristu partijas pārstāvis sēdēja tepat aiz, aiz viņa un neko neteica. Es ceru, ka kaut kas nav notiks. Šis cilvēks jāsauc pie atbildības. To nedrīkst pieļaut. Honorevole Eteriģ. Eteriģ kungs. Gudētais Eteriģ kungs. Mēs arī aicinājām un atkārtojām visiem, ka zilās kartītes procedūra nenoteiks. Un tagad vārds Pāpadākis kungam, lūdzu. Η επιλογή Τραμπ εκφράζει ανακατατάξεις ανάμεσα σε μερίδες του κεφαλαίου. Prezidents Trumps norāda uz to, ka ir izmaiņas starptautiskā kapitāla struktūrā. Visi šie aizliegumi, protams, ir kas ļoti bīstams. Te ir tikai viens mērķis um, aizskar bēgļus un uh, imigrantus, kas ir kapitālismu lielākie upuri un lai veicinātu lielāko amerikāņu uzņēmumu pēļņu. Šāda rīcība, kura mērķis ir aizsargāt Amerikas ekonomiskās intereses sadarbībā ar Krieviju, tas viss raisa ļoti liels problēmas. Piemēram, arī Brexits ir uh, kapitāla atbilde. Kapitāls, kas nav apmierināts ar savu guvumu, savu pēļņu, un kas vēlas tādēļ savās interesēs arī izmantot, eksploatēt sabiedrības intereses. Ir reakcionāras alianses, kas ir izveidotas, lai cīnītos pret Eiropas Savienību. Tautām ir jābūt autonomām un citādāk savstarpēji jāorganizējas pretēji tām, ko piedāvā NATO un Eiropas Savienība. Un tagad vārds Mogherīnī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Arī pateicos jums par uh, aicinājumu izturēties cieņpilni eh, runāšu angļu valodā. Respecting... Ir jārespektē komisijas loma. Es esmu komisijas priekšstādātāja vietnieks, kā arī augstā pārstāve ārlietās. Es domāju, ka un tā, jums jāizrāda respekts, jūs galu galā man uzdevāt uh, pieņemt šo, šo amatu, jūs taču esat uh, vēlēta uh, institūcija, un arī padomu ir savā ziņā vēlēta institūcija, jo tā sastāv no premjeriem, kas visi ir ievēlēti. Bet redz, ka vismaz atsevišķās Lielbritānijas eh, daļās arī ir zināms apjukums. ASV ir dižena demokrātija. Amerikāņiem pašiem jātiek galā ar savu sašķeltību, viņiem pašiem jādiskutē savā starpā, Jā, mēs, Eiropieši, esam gatavi katru krīzi padarīt par savējo, bet eh, šeit ir skaidrs, ka tā ir amerikāņu krīze, un amerikāņiem pašiem ar, ar to pirmām kārtām jātiek galā. Kaut kā viņiem tas ir jāatriseņ. Šī šķelšanās un polarizācija ir tiešām bīstama Amerikas eh, politikā, sabiedrībā, bet nešaubos, ka mūsu amerikāņu draugi atradīs veidu, kā to vispār varēt. Kā aiziet no šīs krīzes, un eh, ka viņi turpinās būt šī tiešām dežanā valsts, par kādu mēs vairums no mums šeit sēdošiem to atzīstam. Bet mums tā nevajag mēģināt atrisināt amerikāņu problēmas, viņu patreizējās pretrunas un, un saspīlējumi, bet mums jābūt skaidrībā par to, kāda ir mūsu nostāja. Mums jābūt skaidrībā par mūsu pašām, pašu vērtībām, politiku, mūsu interesēm, mums jābūt tam visam uzticīgiem. Un nu, pilnīgi taisnība no jums, eh, tiem no jums, kas atgādināja par to, ka mums jābūt uzticīgiem savām vērtībām. Tas atkarīgs gan no šīs institūcijas, gan citām Eiropas institūcijām. Mums jābūt spēcīgiem un eh, jāuzņemas vadošā loma. Iespējams, ka šur tur esam zaudējuši mūsu lielākā partneru atbalstu, bet eh, tieši tādēļ mūsu vadošā loma, mūsu tātad pirmā viola ir vēl svarīgāka. Daudz kur pasaulē. Vai tas būtu šeit, eh, Eiropā, vai ļoti tālu no šejienes, cilvēki ar cerībām raugās uz eh, Eiropu, nu varbūt ne Lielbritānijā, bet daudz kur citur pasaulē gan. Daudz no mums raugās eh, tiešām kā tāda cerība, kā uz atcaucas punktu, ja runa par, par daudzpusējām sarunām, par brīvo tirsniecību, cilvēktiesībām, iecietību un, un cieņu, kas ir pamats ne tikai mūsu institucionālajām attiecībām, bet arī cilvēciskajām attiecībām. Un arī runa par humanismu. Nesmu droši, vai humanisms angliski nozīmē to pašu, ko itāliski, bet katrā ziņā mēs Eiropieši esam tādi. Reizēm mēs eh, neesam gan lepni par to, kas mēs esam, kādi mēs esam, kā, kas mēs varētu būt. Nu, un noslēgšu uzsverot, ka, eh, lūk, vairāk diženi amerikāņi, mani draugi, pirms pāris mēnešiem atgādināja mums, Eiropiešiem, šeit, Briselē, ka Eiropiešiem būtu jātic eh, pašiem sev tik, tikpat lielā mērā, cik pārējā pasaule tic Eiropai. Un nu, nu ir pienācis laiks mums, Eiropiešiem, saprast, kāds uh, ir potenciāls, kas mums piemīt, kāda ir mūsu atbildība šajā vēsturiskajā brīdī. Un mums jākļūst par to stingru atsaucas punktu, ko pasauli no mums sagaida, ja sevišķi šajā pasaules daļā. Man ienāca prātā tāds kā paradoks. Rīt Libijas eh, prezidents eh, Sarāšs ierodas šeit, un uh, Jā, mēs šo ielūgumu viņam izdevām vēl pirms nāca klajā Trumpa rīkojums. Viņš ir Lībijas pilsonis, viņš mums uzdos jautājumu par, par šo krīzi arī. Ja kaut kas tiek aizlaists, ja tiek uzcelta, uzcelta siena, tad varbūt rodas sajūta, ka jūs esat drošāks, bet ceļot sienas apkārt, jūs salīdzat daudzas iespējas. Mēs Eiropieši neesam tādi. Mēs paliksim uzticīgi savām vērtībām un savam darba stilam sadarbība ir svarīgāka par konfrontāciju. Šādam principam arī sekosim nākotnē. Paldies! Grācie! Paldies! Paldies vicepriekšsēdētājai Mogherini! Paldies arī visiem, kur piedalījās diskusijās. Diskusijas par šo punktu.